Mums ir, eh, mēs esam saņēmuši divus tekstus pirmajā lasījumā, tie ir runa par medicīnas eh, produktiem, eh, kas ir paredzēti in vitro diagnostikai. Šie nosaukumi ir iekļauti mūsu šīsdienas plenārsēdes protokolā, un nu, pēc, tad uzskatīsim, ka šie teksti tiks pieņemti.